Uzsāksim balsošanu. Bet eh, tagad vēl iedošu vārdu Loranam Vānsakungam, kas vēlas izteikties saskaņā reglamenta 59. panta 4. punktu eh, par eh, jautājuma nodošanu atpakaļ komitejā. Tas ir saistīts ar pilsoņu iniciatīvu un uh, termiņiem, kas paredzēti, lai uh, savāktu pārakstus, uh, visu izskatītu un arī pieņemtu lēmumu. Uh, tiek pieprasīts pagarinājums, ņemot vērā Covid vīrusu. Paldies, priekšsēdētāji! regula, kas nosaka pagaidu pasākums attiecībā uz šo pārakstu savākšanu, pārbaudīšanu, tiek minēta regulā 7, 8. Un, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, mēs vēlamies, lai šis dosie tiktu nodots atpakaļ AFCO komitejā uh, atkārtotai izskatīšanai. Tas ir saskaņā ar reglamentu 59. pāntu 4. punktu. Godātais deputāts, mēs par to nobalsīsim pēc tam, kad būsim izskatījuši komisijas priekšlikumu. Balsot varēs no 9 līdz 10.15, un mēs balsosim kā iepriekš, kā iepriekšējās dienās. Visi balsojumi būs personāli, un deputāti paši varēs pārbaudīt, uh, Eh, kā ir nobalsojuši un eh, kāds ir eh, balsojuma rezultāts, ņemot vērā tīmekļa vietnē publicēto informāciju. Jūs varat balsu, jūs varat iesniegt rakstiski balsojumu skaidrojumus, un nevar būt balsojumu skaidrojumi garāki par 400 uh, vārdiem, 400 raksta zīmēm. Un tagad uh, jūs. Uh, varat sākt balsošanu, un uh, balsošanas rezultāti tiks eh, paziņot 13.30. Thank you. Az első napi rendi pont megvitatására. Pirmais darba kārtības punkts šorīt ir paredzēts uz 9.15, līdz ar to tagad līdz 9.15 ir neliels pārtraukums. Jó napot kívánok! A parlamenti ülést ezennel megnyitom. A következő napirendi pontunk a... Labrīt! Sākam darbu. Nākamais ir tātad jautājums par uh, meža izciršanu Amazonē. Un es gribētu jūs informēt visus, ka uh, attiecībā uz šīm debatēm nebūs uh, zilās kartiņas, nebūs arī brīvā mikrofona procedūras. Paldies! Un vispirms tad došu vārdu komisāram Šinkevičs kungam. The Amazon. Dāmas un kungi, jāsaka, Amazonas uh, eh, tropiskajiem mežiem nav līdzīga visā pasaulē. Uh, Tas ir arī ļoti būtisks biodaudzveidības avots, kas uztver CO2 izmešus, un vietējiem ļaudžiem tas, tās arī ir mājas, kur viņi var dzīvot, kā ir ieraduši gadu simtiņos. Jāsaka, ka mums ir nepieciešama ļoti cieša reģionālā sadarbība, lai saglabātu šo dabas bagātību. Jāsaka, ka vīdes ekoloģiskie izaicinājumi ir ārkārtīgi cieši saistīti arī ar sociāli-ekonomiskajiem. Reģionā ir ļoti izplatīta nabadzība, korupcija, cilvēktiesību pārkāpumi un um, drošības apdraudējumi vietējo pūliņi uh, saglabāt Amazonas mežu nevienmēr vainagojas panākumiem, bet viņi noteikti ir jāiesaista dialogā. Mums ir jāvēršas pret Amazonas mežu izciršanu ne tikai, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un biodaudzveidības zaudumu, bet uh, arī uh, mēģinot izskaust nabadzību šajā teritorijā. Uh, Mēs runājam par Eiropas Savienības jauno biodaudzveidības stratēģiju 2030 par zaļo kursu. Mēs tādēļ ļoti aktīvi vēlamies cīnīties pret mežu izciršanu arī starptautiskajā arēnā, lai izmantot visus instrumentus, gan tirzniecības, gan arī pārējos, lai vērstos pret šādu nelikumīgu darbību. Mēs arī vēlamies, lai globālās biodaudzveidības ietvars pēc 2030. 30. gada būtu ļoti ambiciozs, lai 2050. gadā visi e, šie tropiskie meži būtu atjaunoti. Mums ir jāparūpējas par ekosistēmas saglabāšanu, tai ir jābūt veselīgai, un visi šie priekšlikumi ir jāiekļauj ES biodaudzveidības stratēģijā. Mēs turpināsim cīnīties pret mežu izciršanu un degradāciju. Ir jābūt arī uh, pietiekami daudziem pasākumiem, lai dalību valstis varētu pietiekami labi īstenot šos projektus un iniciatīvas. Ir jāsamazina arī emisijas un meža degradācija. Ja runājam par ES politiku, Komisija strādā pie vairāku pasākumu pakotnes, lai cīnītos pret mežu izciršanu. Mēs vēlamies darīt vēl vairāk, lai atjaunotu šīs zaļās bagātības. Pagājušā gada paziņojumam eh, sekos eh, nākamā gada likumdošanas priekšlikums, lai varētu mm, izvairīties no tādu produktu nonākšanas ES tirgos, kas ir iegūti izcērtot eh, šos mūža mežus. Tagad notiek ietekmes izvērtējums. Uh, Viens no instrumentiem būs uh, brīvprātīgas uh, industrijas saistības, uh, īpaša rūpīguma noteikumi un arī mm, citi juridiski un politiski instrumenti. Mēs ļoti augstu vērtējam ES parlamenta eh, iesaistīšanos eh, šajā darbā un ar nepacietību gaidām arī Burkhārda kunga iniciatīvu, ko mēs ļoti rūpīgi izskatīsim, kad tā taps pieņemta. Lai cīnītos pret mežu izciršanu, mums vairāk jāsadarbojas arī ar privāto sektoru, it sevišķi ES līmenī, lai arī uzņēmumi aktīvāk iesaistītos eh, resursu saglabāšanā un atbildīgā apsaimniekošanā. 2021. gadā ir paredzēts pieņemt jaunu iniciatīvu par ilgtspējīgu uh, korporatīvo pārvaldību kurā tiks iekļauti vairāki jau no iepriekš minētajiem instrumentiem. Ir jāizveido arī tāda multi ieinteresēto pušu platforma, kas tiksies pirmo reizi oktobrī. Tāpat ir plānots izveidot ES observatoriju, kas strādās ar tirsniecības statistiku, lai labāk varētu vērsties pret mežu izciršanu. Eiropas Savienība kopīgi ar partneru valstīm uh, ir gatava strādāt aktīvi, lai cīnītu cīnītos gan pret meža izciršanu, gan lai aizsargātu pamat iedzīvotāju tiesības šajos reģionos. Jo cilvēktiesības eh, mums, protams, ir ļoti svarīga vērtība. Tieši eh, tādēļ mēs šos jautājumus regulāri izskatām politiskā dialoga un sadarbības instrumentu ietvaros. Mēs aktīvi iesaistāmies sarunās ar uh, nacionāliem parlamentiem, uh, federālajām struktūrām, pilsonisko sabiedrību un uzņēmēju asociācijām. Mēs saprotam, ka šāda daudzšķautņaina pieeja ir panākuma ķīla. Uh, labāka sadarbība vietējā līmenī ir arī viens no veidiem, kā uzlabot uh, ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi izvērtē uh, meža izciršanas galvenos cēloņus, kā tiek izmantot uh, šī attīrītā zeme, uh, kas tur galvenokārt tiek audzēts. 266 miljonu eiro jau ir atvēlēt dažādu projektu īstenošanai. Biodaudzēdības um, aizsardzība un uh, cīņa pret meža izciršanu, protams, nav iedomājama bez labas pārvaldības. Mums ir ir tādēļ pēc iespējas labāk jāsadarbojas ar pamat iedzīvotājiem Amazonas baseinā. Īstenojot savu attīstības palīdzības politiku, mēs par to vienmēr esam domājuši. Un 169. SDO konvencija par pamatiedzīvotāju tiesībām tādēļ allaž ir, uh, allaž tiek ievērota. Visbeidzot, cilvēku tiesību instrumenti ir tikuši mobilizēti, domājot par uh, eh, pamatīdzīvotāju tiesībām un vides. Um, aktīvistu interesēm. Es patiešām ar nepacietību gaidu sadarbību ar jums eh, un tas arī bija viss. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad eh, pirmais runātājs ETP grupas vārdā Mairēd Magīnes skundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uh, komisāra kungs, arī par jūsu gatavību uh, strādāt nākotnes labā. Mums jau šīs debates ir bijušas. Mēs uh, paši pagājuši vasar redzējām šos brīsmīgos kadrus televīzijā, kā dega Amazonas mūža meži. Un mums ir jārunā par mežu izciršanu un zemes sagrābšanu. Mēs nevaram izlikties, ka mūs tas neskar. Jāsaka, ir ļoti bēdīgi, ka šī intensīvā lauksaimniecība nozīmē ļoti lielu mežu platību izciršanu. Un Brazīlijas valdība pat uh, cilvēkus motivē iegādāties privātā kārtībā šos zemes gabalus, kas atrodas mežu teritorijā. Mēs runājam par 60 miljoniem hektāru. Mēs jau tagad strādājam pie jaunajiem klimata likumiem par eh, klimata neutralitāti 2050. gadā. Mēs nevaram visu paveikt vieni paši. Covid 19 um, nonā, noved pie tā, ka emisijas samazinājās par 7%, bet, diemžēl, Brazīlijā tās pieauga par 10%, ņemot vērā izcirsto meža platības. Mēs esam noraizējušies par sojas un. Uh, lielopu gaļas importiem no Brazīlijas, jo bieži vien tas, tās ir tiešas meža izciršanas sekas, kādēļ vispār šie rūpali ir attīstījušies. Mums gan nevajadzētu arī pārāk vainot tikai Brazīliju. Mēs paši esam arī līdzvainīgi tajā visā iepērkot barību, olbaltumvielu produktus no Brazīlijas. Uh, Mēs esam ieviesuši konkrētas normas, bet nevaram pilnīgi, simtprocentīgi izkontrolēt visu, kas nonāk Eiropas tirgos. Ir jāatbalsta biodaudzveidības stratēģija no lauka līdz galdam stratēģija un ļoti rūpīgi jāizvērtē mūsu piegādas ķēžu sarežģītība. Ir jāpanāk mērķi lauksaimniecības un klimata jomā pēc iespējas ātrāk, komisāra kungs. Paldies! Paldies! Fambrentas kundze, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es augstu uh, vērtēju jūsu teikto un gribētu teikt, ka galīgi uh, neapšaubu jūsu labās ieceres kopīgiem spēkiem ar mums cīnīties pret uh, klimatu pārmaiņām un mežu izciršanu. Bet, ja jūs vēlaties sasniegt nospraustos mērķus, tad jāsaka, ka Amazone ir uh, panākumu ķīla. Jāsaka, uh, tas ir lielākais um, oglekļa absorbētājs visā pasaulē. Ja līdz 2030. gadam mēs neko um, neizdarīsim, tad Amazon varētu kļūt tieši par par um, oglekļa. Um, emitentu, nevis uztvērēju, tādēļ um, mums ir jārīkojas ātri, jo tā būs milzīga problēma. Uh, Pagājuši gadu jau mēs runājām par mežu ugunsgrēkiem Amazonas basēna teritorijā, un jāsaka, ka situācija ar katru mēnesi pasliktinās. Jāsaka, ka ugunsgrēku sezona uh, Brazīlijā vēl nav sākusies. 80% no meža izciršanas tiešā veidā ir saistīta ar lauksaimniecību un tajā veidā arī ar patēriņu Eiropā. Tādēļ ir jābūt līdzatbildīgiem. Mums arī ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Bolsonaro valdība izmanto izmanto Covid-19 krīzi, lai turpinātu padarīt eh, ekoloģiskos likumus vēl vājākus. 30% eh, no eh, Vīdes ministrijas budžeta, kas paredzēti meža ugunsgrēku prevencijai, tika tātad samazināts šis budžets par 30% mēs saprotam ļoti labi, ko tas nozīmē, bet tiek izmantots ļoti daudz finansējuma, lai novērotu no gaisa mežus, mežu teritorijas un tiek izcirsts aizvien vairāk mežu. Pagājuši gadu tika runāts par brīvās tirzniecības eh, nolīgumiem, par to, ka tajos noteikti ir jāiekļauj ilgspējīgas attīstības nodaļa. Un komisija alaži eh, ir apgalvojusi, ka tā ir tāda kā drošības klauzula, lai saglabātu Amazonas mežus. Bet vai mēs varam joprojām tam ticēt, jo gadu pēc šī līguma parakstīšanas situācija ir kļuvusi tikai sliktāka. Parlamentam ir jāpieprasa reāls drošības klauzulas, lai pasargātu šīs dabas teritorijas. Diskusijās par brīvās tirzniecības nolīgumiem tas būs pats galvenais. Dārgie kolēģi, nevar būt brīvās tirzniecības, ja nav labu klimata noteikumu. Ja pārējie vēlas tirgoties ar Eiropas Savienību, tad viņiem ir jākļūst par mūsu partneriem arī cīņā pret klimata pārmaiņām. Lūdzu, aiz, atcerēsimies to tad, kad vedīsim sarunas ar saviem starptautiskiem partneriem nākotnē. Nerunāšu šeit šeit aplinkiem. Paldies, Fambrēmtas kundze, un tagad uzstāsies eh, Kaņas kungs, riņu grupa. Gracias, Presidenta. Lielas paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Amazon pašlaik tiešām ir apraudēta gan eh, zemes sagrābšanu, gan arī zemes izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām, arī eh, nelegālu eh, zemes izmantošanas licenču iegūšana, arī dažādu aktivitāšu veikšanai ir realitāte, bet tas apdraud arī klīmētu biodaudzveidību. Tas apdraud arī uh, Amazonas valstu un arī štātu ilgspējīgo attīstību un cilvēku labklājību. Nepārtraukti. Uh, Uh, mēs dzirdam paternālistisku un arī tādu koloniālistiskus uh, uh, dažādus izteikumus. Un tā vārdā tiek noslēgta dažādi sadarbības nolīgumi. Dāmas un kungi, lai mūsu stratēģijai tiešām būtu globāla, reāla ietekme, mums ir nepieciešami tādi partneri, kas var pievienoties šai stratēģijai. To mēs varam panākt tikai ar saistošu nolīgumu palīdzību. Arī Eiropas parlaments ir jau ilgi uzraudzījis šī reģiona pārvaldību darbību, taču mums ir arī jāatzīst, kā arī Amazonas Ehm, štāti ir parakstījuši arī Parīzes nolīgumus un citus nolīgumus, attīstījuši arī nacionālās iniciatīvas, lai varētu sarežģītā ekonomiskā sociālā situācijā atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Ir jāatbil, jāatbalsta arī vidas aktīvisti, pamatiedzīvotāji. Uh, Mums ir jāatbalsta šīs valstis. Valsts nav tikai valdības. Valdības mainās, bet problēmas turpinās tikai reāliem instrumentiem. Mēs tiešām varam sasniegt kopīgo mērķi, taču visspēcīgākais instruments mūsu rokā ir tirzniecības un asociācijas nolīgumi. Tie ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu sadarboties ar mūsu partneriem klimata stratēģijā. Mums ir Merkusur nolīgums. Tur ir īpaša nodaļa par ilgspējīgu attīstību, arī par vidas aizsardzību. Tur uh, arī Parīzes nolīgums ir minēts kā saistošs elements. Gudātie kolēģi, nevjau ar ideoloģisko demagoģiju, mēs uh, apdzēsīsim ugunsgrēkus un uh, mazināsim zemes sagrābšanu vai meža izciršanu. Nē, mums ir jāsadarbojas un jāslēdz sadarbības nolīgumi. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad. Uh, Vārds Aurēlijai Beņo, ID grupas vārdā lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze. Jā, mēža izciršana Amazonai tiešām ir rekord lielumā un tas raisa milzu emocijas arī mūsu vidū. Un tropiskoja mēža ir tie, kas visvairāk ciešai problēmā. Kamēr jūsu komisija debatē par šo jautājumu Eiropā, mēs redzam arī, ka mazinās lauksaimniecība apstrādājumās zemes. Francijā tas ir tikai vairs 50%. 10% no visas zemes. Tagad mākslīgi apskatītās zemes veido 10% no metropoles. Jūs un jūsu lauksaimniecības modelis ir vainīgs. Jūs vēlties kritizēt Brazīlijas valdības problēmu pārvaldību, taču nevarat novērsties tādēļ no savas atbildības. Kā jūs varat satraukties par trešo valstu praksēm, ja Eiropas imports tieši veicina mežu izciršanu? Eiropa ir uh, tas kontinents, kas visvairāk veicina mežu izciršanu. I, tiek inter, tiek uh, importēt gan gumija, gan sojas, gan arī uh, palmeļu un uh, citu noteiktas preces, kas veicina meža izciršanu. Soja jau 20 gadus e, ir tās e, produkts, kas veicina Amazonē um, meža izciršanu. 90% no sojas pasaulē tiek izmantot lopu barībai. To iepērka pārtikas lauksaimniecības uzņēmumi. Šis intensīvais modelis. Uh, Jūs esat to izveidojuši. Merkusur nolīgums ir tiešām apkaunojoši. Kā varat satraukties par meža izciršanu Brazīlijā, zinot, ka Merkusur nolīgums tieši veicina um, uh, šo izciršanu? Tas ir apkaunojoši. Tādēļ Nīderlanda ir balsojusi pret šo nolīgumu un var viņus tikai par to apsveikt. Eiropas Savienība vēlas importēt no Dienvieda Āfrikas vairāk kā 300 tūkstoši tonnas lopkopu. Um, uh, lielopu gaļu ar uh, samazinātiem uh, muitas tārifiem. Jūs uh, tiešām veicināt uh, mežu izciršanu, jums tas ir jāatzīst. Kā jūs varat satraukties par šo situāciju, kad liela daļa no jums arī kalpo brīvās tirzniecības nolīgumiem, kas veicina Mēža izciršana ir jāizbeidz. Visi šie brīvie uh, tirzniecības nolīgumi, kur ratificējas Eiropas Savienība, ir jāvēršas vairāk pie vietējo, lētāku preču patēriņu un jāizbeidz uh, šī uh, mežonīgā liberalizācija. Atgriezīsimies pie ētiska modeļa. Liels paldies! Tālāk lūdzu vārds uh, Kavacīnī kundzei zaļo vadā. Liels paldies priekšsēdētāji komisāri kungs. Vēlos paust solidaritāti ar cilvēkiem, kas dzīvo Amazonas štatā, Brazīlijā, kas cieš uh, no Covid-19 vīrusa kuri zaudējuši savus tuvinieks. Šai situācijā tiešām ir šokējoši dzirdēt ministru, kurš saka, ka ir jāizbeidz vīdes aizsardzība, eh, kamēr cilvēki ir eh, nodarbojas ar vīrusu mazināšanu. Nu, to teica Brazīlijas ministrs video paziņojumā. Meža izciršana Amazonai turpinās un pieaug. Eh, tas ir valdību lēmumu tieši rezultāts. Aģentūru darbs tiek izbeigts, sodi tiek atcelti, tad vēl papildus tām Bolsonaro arī pieņems uh, lēmumu, kas uh, legalizē zemes sagrābšanu Amazonas štatā, un jebkurā brīdī kongresā var tikt pieņemts šis likums. Uh, Šīs ir šausminoši destruktīvas politikas. Aicinu kolēģus Brazīlijā to izbeigt, īpaši, kas attiec zemes sagrābšanu. Protams, arī mums Eiropā ir spēlējama sava loma. Apvienotās karalistē lielveikali draud boikotēt Brazīlijas preces, ja tiks pieņemti. Uh, šie likumi Brazīlijā. Arī Vācijā cilvēki parakstījuši petīcijas, lai arī vācu lielveikali rīkoties tieši tāpat. Mums ir jānodrošina tādas piegādes ķēdes, kas neveicina mēžu izciršanu. Merkusur nolīgums, manuprāt, arī jau ir vairs nav spēkā un nedarbojas. Es neredzu, kādā veidā vispār ņemot vērā Brazīlijas valdības šis nolīgums varētu turpināties. Liels jums paldies! Un tagad uh, Džambātskī lūdzu no EKR. Gudētā priekšsēdētājs kundze, ko komisāra kungs. Pašlaik, diemžēl, ar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 Okay, okay. I will wait. Едно, две, три, проба, четири, пет, шест, проba, пет, šest. Tātad, līdz ar trīs, vai man labi dzird? Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Tad es sākšu no paša sākuma savu uzrunu. Gudētie kolēģi! Jā, es domāju, ka šīs debatas notiek nepareizā laikā. Eiropas kontinentā ir tūk miljoniem eiropiešu, kur ir zaudējuši darba vietas, uh, huligāni uh, izdemolē veikals, un tagad Eiropas parlaments uh, debatē par upēm Amazonā. Amazonas upe neiet caur nevienu Eiropas valsti. Uh, jūsu balsotāju nodokļi arī netiek maksāti Amazonē. Um, nu, tas ir neliederīgs debats, tad mēs varam arī diskutēt par ūdeni uz Marsa. Es nezinu, varbūt tas parādīsies, kā apspriežamais jautājums nākamajā darba kārtībā. Es runāju par idejām, tajā pat laikā. Uh, jūs nerunājat par gaisu, tad jūs runājat par uh, tīru gaisu, bet tad mēs redzam uh, smagās automašīnas, kas uh, šķērso Eiropu nepārtraukti. Jūs runājat par tīrā gaisa aktu, bet ir jābūt konkrētiem um, risinājumiem. Un tagad mēs dodam mācības citiem kontinentiem, kā tīrīt viņiem savu gaisu. Ja jūs balsosiet par gaisa piesārņojumu, tad nevajadzētu runāt par Amazonas upi, un arī tad mēs esam dzirdējuši te runāt par o, uh, balto cilvēku privilēģijā, par to, ka mums ir jāatvainojas, par to, ka mums ir vēsturiskā vaina. Kolēģi, ja jūs uzskatāt, ka mm, turpinot sev bērt pelnus uz galvas un uzskatāt, ka šis paša rasisms jums tikai nodrošinās vairāk balsu, jūs kļūdāties, jūs Ja jūs domājat, ka pamatojot barbarismu jūs saņemsiet balsis, tad jūs kļūdāties. Vēsture to rāda, ka mm, tādējādi var sākties revolūcijas. Atceraties arī komunistu sarkano karogu, tad paskatieties, kā tas ir noticis. Viņi sagrāb jūsu valsti, tā tas ir mūsu valsts vēsturē. Nē, vairāk balss jums nebūs, būs vairāk barbarisma. Ja jūs gribat atvainoties, atvainojieties, ja vēlaties uzdot jautājumus par koloniālo pagātni, tad uh, uzdodiet tos un at paši atbildiet, bet nesagaidiet, ka mēs tagad atbal atvainosimies par kaut ko par ko nesam vainīgi. Bulgāri nekad uh, nav prasījuši žēlastību, nekad nav bijuši uz uh, ceļiem. Nē, mēs, Bulgāri, esam spēcīgi, stāvam savām kājām un mēs arī tad cīnāmies par savu zemi, par ģimenēm, valsti un valodu. Nu, lūk, tad es vēlu jums panākumus meža aizsardzībā Amazonē. Jā, tās ir debates. Uh, uh, starptautiska līmenī, bet nākamreiz, piemēram, ja jūs gribat vairāk redzēt Eiropas Savienībā Karlsonus vai uh, kāds uh, um, burdzirnevs un tam līdzīgi, ja es būšu šeit, tad arī runāsim par šīm svarīgām emisijām, uh, misijām. Liels paldies, Aņa Hazekam, lūdzu no goja grupas. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Tas nebija tik sen, kad mēs visi ar šausmām noraudzījāmies Amazonas meža degšanā. Korona krīzes rezultātā eh, šis eh, notikums ir eh, palicis otrajā plānā, bet situācija nebūtu nav uzlabojusies. Amazonas baseins ir ļoti svarīgs klimatam, tās ir mūsu planētas zaļās plaušas, bet ar Eiropas Savienības līdzdalību Amazonas meži tiek izcirsti neaptveramā ātrumā. Jāsaka, tur notiek arī veikti eh, patiešām šausminoši cilvēktiesību pārkāpumi, lai varētu turpināt eh, savu dzīves stilu un eh, arī turpināt patērēt piemēram, soju no Amazonas un arī no Brazīlijas uh, ievesto lielopu gaļu. Jāsaka, tad, uh, kad tiks parakstīts Merkuzir uh, līgums, uh, šis patēriņš tikai vēl pieaugs. Ja mēs vēlamies kaut ko uh, darīt, uh, lai apturētu biodaudzveidības zudumu, mums ir jāsāk rīkoties. Komisāra kungs, jūs negūsiet panākums ar biodaudzveidības stratēģiju, tajā pašā laikā jūsu kolēģi mēģina pieņemt tirzniecības līgumus, kas ir kaitniecīgi videi. Ja jūs eh, nedarīsiet neko lietas labā, vai eh, jūs eh, varat patiešām turpināt līdzdarboties Amazonas meža iznīcināšanā, sojas, lielopu gaļas ieviešana, miljoniem subsīdiju lopu audzēšanai. Tas patiešām ir šausminoši un mazāks gaļas patēriņš būs nāks par labu ne tikai Amazonai, bet uh, arī lopiem, uh, dzīvnieku aizsardzībai. Mums ir jārīkojas, un tas jādara nekavējoties. Dārgie kolēģi, ir arī uh, jānobalso pret dzīvnieku transportu, lai varētu vērsties pret uh, šiem necildēcīgajiem apstākļiem, kādos lopi tiek pārvedāti. Paldies! És a következő... Lesz paldies! Un nākamais runātājs uh, Eleonāra Evilūdzu. Vārds jums paldies, priekšsēdētāji! NVO Animal Quality arī norādīja saiknes starp meža izciršanu Amazonē un uh, lielopu audzinā, uh, audzēšanu. Tā rezultātās gandrīz 6000 kvadrātkilometri, 60 futbola laukuma apmērā meži tika izcērti Greenpeace arī norāda uz to, ka Eiropas Savienības patēriņš veicina 10% no globālās meža izciršanas. Eiropas pilsoņi tādējādi ir līdz atbildīgi, līdzzinātāji visā šai problēmā arī Amazonē. Un tiešām ļoti žēl, ka no vienas puses komisija izziņo likumdošanas priekšlikumu, lai garantētu, ka Eiropas tirgu pieejamies preces netiktu saistītas ar meža izciršanu, otras puses turpina sarunas par tirzniecības nolīgumu ar Merkosūru, izrā, izvairoties no sociāliem, ekonomiskiem un vīdes sekām, kā arī cilvēku tiesībām. Komisijai ir jāpasaka ļoti skaidri, kādā veidā konkrēti tā ir iecerējusi arī atspoguļot ilgtspējību un mazināt meža izciršanas problēmu nu, tirsniecības nolīgumos. Liels paldies! Jarubas tagad lūdzu. ETP. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. E, Amazonas mēža izciršana notiek e, apmēram lielos apmēros. Esam bieži par to arī runājuši jau septembrī un runājām arī par ugunsgrēku mazināšanu mežos kas tiek saukti par pasaules plaušām. Tajā pat laikā mēs turpinām sarunas ar Merkusūru nolīgumu, izmantojam dažādas diplomātiskos pasākums, cerot, ka tie eh, darbosies, lai valstis ievērot Parīzes nolīgumu un izbeigtu meža izcēršanu. Komisāra kungs jums bija taisnība sakot, ka meža izcēršanas apturēšana ir ļoti būtiska un tas sasaucas arī Eiropas daudzveidības stratēģiju un zaļo kursu. Taču jums arī jāatceras tas, ka ja Eiropa vēlas palikt konkurēt spējīga, tad arī jā, mums jānosaka prasības tirdzniecības partneriem ir jāsasniedz vīdes ilgspējīgās attīstības mērķi, tirdzniecības nolīgumu sarunas ir viena lieta, bet tad oglekļu robežu un arī piemērošanas pielāgošanas mehānismi ir vēl svarīgi instrumenti. Tad arī jārunā par lopu labti, lab, labturību un uh, pārtikas uh, kvalitātes standartiem. Nu, tie ir standarti, kas ir uh, obligāti jāievēro, piemēram, Polijas un Francijas lauksaimniekiem, jā, nolīgumiem, bet nē, netaisnīgai konkurētspējai un netaisnīgai konkurences uh, situācijai un nē arī uh, mūsu veselības apdraudēšanai. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Burkhardt no e S&D. Paldies, ko... Dargie kolēģi, jāsaka, ka Ituna itā tā pamat iedzīvotāji, kas dzīvo Amazonas mežos, ir aizsargāti teorētiski, bet praktiski aizvien vairāk šie aizsargātie uh, reģioni tiek apdraudēti, tur tiek izcirsti meži, eh, iepirktas zemes platības, audzēti lopi un tā tālāk. Un Bolsonaro valdība ir eh, pavainājusi vides aizsardzības likumus, un tas ļauj mums baidīties no ļaunākā. Tā ir milzīga sociāla un arī ekoloģiska katastrofa, jo Amazone ir mūsu planētas zaļās plaušas viens no nozīmīgākajiem eh, instrumentiem cīņā pret klimata pārmaiņām. Uh, 10% eh, no eh, pasaulē izcirstajiem mežiem ir saistīti ar mūsu pašu patēriņa ieradumiem. Mēs importējam no šīm valstīm eh, gumiju, sojas pupiņas un arī lielopu gaļu. Tie, kas turpina izcirst mežus, gūst milzīgu pēļņu no tā. Mums ir jāmeklē atbildes uz to visu. Es šonedēļ sagatavoju mm, ziņojuma projektu lai vērstos pret eh, meža izciešanu visā pasaulē. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādi produkti joprojām nonāk Eiropas tirgos. Ir jābūt daudz rūpīgākai kontrolei, kā un kādos apstākļos šie produkti ir iegūti. Ir jāievēro īpašā rūpīguma pārbaudas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mēs joprojām turpinām patērēt tādus produktus, kas ir uh, iegūti izcērtot uh, tropiskus mežus un pārkāpjot cilvēktiesības. Ne nedrīkst pieļaut, ka šeit nonāk tādi lauksaimniecības izstrādājumi, kas ir kultivēti, izcer, izcērtot mežus. Ituna itātā cilts nevar rēķināties ar savas valdības aizsardzību un joprojām uh, turpinās zemes sagrābšana, ir valstis, kur ir uh, vāja politiskā sistēma, uh, cilvēki un vide nav aizsargāti. Mums tādēļ ir uh, jāievēro daudz stingrākas saistības, uzņēmumiem ir jāuzņems atbildība un uh, likumi bez jebkādiem atbildības principiem ir vienkārši pārāk vāji. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie produkti joprojām atrodas atrodas mūsu veikalu plauktos. Ir eh, jāpērk tādi produkti, kas ir eh, tīri gan morāli, gan citādi. Paldies! Jā, paldies! Nika Stefanūte no Reņu grupas lūdzu. Jā, paldies. Kāda ir atšķirība starp eh, labiem un sliktiem līderiem krīzes laikā? Teru visu izšķir prioritātes. Vai prioritāte ir iedzīvotāja labklājība vai mazas uh, cilvēku grupas labklājība? Tad, nu, vadoņi, kas apdraud pilsoņu dzīvības, teorētiski cer, uh, tic pareizai sakot dezinformācijai, sazvērestības teorijām un pieņem impulsīvus lēmumus. To dara arī Bolsonaro. Brāzīļiem ir tiešām bail no katras dienas, jo katru dienu tur no Covid vīrusa mirs tūkstoši cilvēki. Tad Bolsonaro tikai domā par dažu biznesmeņu interesēm. Viņš nedomā par planētu, viņš nedomā par uh, Brazīlijas pilsoņu interesēm, kur nu vēl par mēžu. Amazons mežs drīzāk tiks uh, nonāks katastrofālā situācijā. Mm, vēl nav sākšies ugunsgrēki, noteikti mēs vēl redzēsim šo šausminošos uh, traģiskos notikumus. Brazīlijas valdība arī piedāvā jaunu likumu, lai uh, lauksaimniekiem piešķirtu licences eh, par zemēm, ko viņi nelegāli sagrābuši no pamatiedzīvotājiem. 99% no uh, zemes sagrābšanas pagājušajā gadā Brazīlijā bija nelegāli. Galvenokārt te runa bija par mežu izciršanu Brazīlijas, uh, eh, Amazonas mežos. Uh, jau eh, kamēr es eh, runāju šeit, 2 minūtes 54 eh, hektāri meži ir izcirt visā pasaulē, 6 hektāri ir par šīm divām minūtēm izcirt Amazonē. Es piekrītu, jā, ka mums ir jāatrisina problēma šeit Eiropā, esam problēmas sastāvdaļa. Tas nenotiek tikai Amazonas mežā, mazā meži arī ir šeit Eiropā, arī par tiem mums ir jārunā. Yeah jāatrisina šis jautājums tagad, kamēr tas vēl nav par vēlu. Paldies! Un tagad um, Marko Kampa Menozei. Paldies, uh, priekšsēdētāji, kā jūs visi šovakar atgriezīšos savā pilsētā. Rītdien tikšos arī ar uzņēmējiem, uh, mēriem, ar uh, amatniekiem un daudzi man prasīs, par ko vakar runājāt Briselē. Vai jūs runājāt par to, kā uh, iziet no katastrofālās ekonomiskās krīzes šeit Eiropā? Es teikšu, nē, visu rītu mēs runājām par Amazonu. Vai jūs uh, runājāt par Ķīnas uh, īstenoto zemes uh, sagrābšanu? Nē, mēs runājam par Bolsonaro. Protams, ka šeit Eiropas parlaments atvēl ļoti daudz laika, lai runātu par kritiku pret konservatīvu aktīvajiem līderiem visā pasaulē, ja redzējām arī, kāda bija Eiropas parlamentā attieksme pret. Trāba pēdējo gadu laikā, kāda ir attieksme pret leģitīmiem, arī mm, leģitīmām valdībām šeit pat Eiropas Savienībā runāja par Poliju un Ungāriju, un tagad uh, runāja par Bolsonaro, it kā Amazonas problēmas ir radījušās ar Bolsonaro valdību. Valdību, kurai cits starpā ir bijušas liels problēmas ar pārvaldību, arī attiecībā uz vīrusu mazināšanu. Šis neo koloniālā attieksme šeit ir redzama, bet jā, mēs šeit Eiropā parakstām tirsniecības nolīgums ar Vietnamu, kur ir vīdes standarti krietni mazāk par Dienvidu Amerikas valstu standartiem. Mana partija ir arī kritizējusi Merkusur nolīgumu, diemžēl. Šim nolīgumam nav lielas jēgas. Tas ir tāds tirzniecības modelis, kas ir pārvarēts, bet, nu, Hogan kungs saka, nē, nē, iesim uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis. Mēs redzam liekulību, kas. Uh, deleģitimizē arī šo Eiropas parlamentu. Jā, nu es šeit esmu to slikto pusē, bet nu, šī attieksme nodara kaitējumu pilnīgi visiem pilsoņi grib, lai mēs uh, pievērst lielāku uzmanību citiem jautājumiem. Paldies! Ipam, kāpēc, kas ir hozēsolo brīkmo? Paldies, tagad došu vārdu Brikmana kungam no zaļo puses. Brazīlija Bolsonaro vadībā arvien vairāk attālinās no Eh, klimata mērķiem, vides iezemiešu aizstāvību netiek ņemta vērā projekti, kas eh, aizskar eh, aizsargātās zonas. Un situācija ir tik smaga, ka Eiropas parlaments jau pats sāka domāt par neapbalstīšanu šajam priekšlikumam. Un mm, komisija ir noraidījusi Merkosūru ietekmi pirms tas tika slēgts tātad šis līgums, bet DigiTrade mēģina minimizēt tā ietekmi, Kaut arī komisija, jūs, komisāra kungs, atkārtojat, ka klimata mērķi e, joprojām tiek saglabāti. Es neredzu nekādu pāzīmi e, zaļajai diplomātijai, ko jūs vestu pašreizējā e, tirzniecības politikā, lai īstenotu mērķus zaļo kursu. Komisijai vajadzētu nosodīt un prasīt Brazīlijas likumu atsaukšanu. Ir jāpieņem saistoši likumi par uzņēmumu sabiedrisko atbildību, ir jāizmanto tirzniecības politika politika, lai īstenotu ilgspējības mērķus. Un, e, nu, jāteic, ka Merkusur neizpilda šos vides un klimata ambīciju mērķus. Paldies! Tagad nākamais runātājs ir Lungrēna kungs no EKR. Paldies priekšsēdētāji! 2019. gada maijā Jau tad Eiropas Savienība redzēja, ka e, katru minūti e, Amazonas meži samazinājās par e, di, e, tādām teritorijām, kas atbilstu diviem futbola laukumiem minūtēm. 30% no Brazīlijas mežiem e, ir e, tika pārklāti ar meža ugunsgrēku dūmiem tūkstošiem hektāru tika zaudēti. Kipras lieluma teritorija pagājušā gadā tika zaudēta, un tas tikai parāda un ilustrē to, cik lielā ātrumā tiek zaudēti meži. 2020. gadā mežu izciršana palielinājās par 55% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Nu, vairāk kā 1200 kvadrātkilometru ir izzuduši. Tas ir eh, divi ar pusi vairāk nekā Gēteborgas pilsētas teritorija Zviedrijām. Un tas ir salīdzinājums ar 2015. gadu. Mēs redzam, ka meža izušana turpinās jo ir vēlme ražot arvien vairāk pārtiks produktu. Un Eiropas eh, patērētāji arī prasa aizvien vairāk produktu. Mēs vēlamies mainīt eh, audzēšanas kultūras tādā veidā, lai eh, tiktu mazāk izmantoti resursi, bet arī Mm, kā tad ir ar eh, palmu eļu, ka tā ar vien vairāk tiek izmantot, lai būtu bioetanols, bet arī mēs vēlētos, lai aviācijā tiktu vairāk izmantot mm, bioetanols, eh, bet tas nozīmē arvien vairāk šādas palmu eļas ražošanas, arvien vairāk teritoriju izušanas, un cilvēki līdz galam īsti neizprot notiekošo. Zviedrijā, piemēram, mēs redzam, kā sabiedriskais transports, eh, tur tiek ievērotas vides prasības, bet būtībā degviela, kas tiek izmantota, arī tā veicina tropisko un lietus mēžu iznīcināšanu. Un nu, tomēr Zviedrijā viss saka, kā sabiedriskajā transportā, e, ka tas ir vidēji draudzīgs. Amazones e, vietējie iedzīvotāji, flora, fauna netiek ņemti vērā. Līdz ar to ir vērojams cinisms mums vajadzētu pārskatīt globālo stratēģiju, mūsu vajadzības Eiropas Savienībā. Arī jāpārskata tā pati palmu eļļa bioetanolam biodegvielai tikai veicinās Amazonas eh, lietus mežu tālāku iznīcināšanu, kaut arī tās ir eh, pasaules lielākās plaušas. Tagad mums ir jāuzņemas atbildība. Paldies! Marīza Matijas nogoja. Paldies priekšsēdētāji. Mēs šobrīd Amazonē piedzīvojam un redzam uh, jau sagaidāmu traģēdiju, kas skar eh, pamatiedzīvotājus. Mm, viņi ir sagrauti, redzot to, kas notiek uz viņu zemēm. Viņi tiek pamesti. Mm, viņi arī cieši no Covid-19 pandēmijas. Bolsonaro veicina noziedzīgas darbības. Šobrīd mēs runājam par valsti, uh, kuras prezidents iestājas pret savu, savu pašu tautu un pret mm, pirmatnējiem iedzīvotājiem. Priekš, tad, un komisāra kungs, mēs uh, vēlamies uh, aizsargāt Amazonas cilvēku tiesības, bet jūs arī tajā pašā laikā sakāt, ka turpināsit pārunas par Merkusūru noliegumu. Tieši šo līgumu var izmantot, lai izdarītu spiedienu par eh, pirmiedzīvotāju tiesību iedzīvu, iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Bet eh, eh, Brazīlijas āmatpersonas izturās pilnīgi pretēji tam, kā vajadzētu. Viņi tikai vairāk iznīcina Amazonu, arvien vairāk uzbrūk pamatiedzīvotājiem, un te es vēršos pie Eiropas komisijas. Uh, palīdziet, palīdziet eh, Brazīlijas eh, pamatiedzīvotājiem, glābiet eh, mežus, kas ir zemes plaušas un pielieciet punktu šim brīvās tirzniecības nolīgumam, iestājieties tautas pusē. Marija Spiraki ir nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs, kolēģi! Uh, Mēs redzam, kā tiek iznīcināti Amazonas džungļi. Varbūt tagad mm, mēs tieši šos attēlus neredzam, bet tomēr realitāte tāda ir. Notiek zemes sagrābšana, lai audzētu soju, lai audzētu lielopus un lai izmantotu mežu uh, Gumijas ražošanai visi šie produkti tiek ražototi milzu apmēros, un tas nozīmē, ka ir arī tirgus, kur to laist. Mums ir vienotais tirgus Eiropas Savienībā, un vajadzētu to izmantot, lai pavērtu ceļu risinājumiem. Nosacījumi uh, Eh, kas var tikt eh, īpaši izcelti Merkosūru, piemēram, var tikt izmantoti, bet nepieciešams arī īstenošanas noteikums paredzēt eh, atbilstīgi